Protams, ka daudz ko var darīt jau šodien, bet mentalitāti tik ātri izmainīt nevar. Eiropas Savienībai jāturpina aktīvi strādāt. Paldies, kolēģe Saifī. Tagad četras pusminūtes vārdu kolēģim Žado.